Eh, buongiorno a tutti, non siamo a ranghi. Eh... Labrīt visiem! Nav jau tā, ka zāle būtu pārpildīta. Tik ļoti daudz nemaz vēl nav atnākuši, un tomēr mums nav neierobežots laiks arī paredzēts sēdēji. Tāpēc es gribētu piedāvāt, ka mēs varētu sākt darbu. Jo mēs katrā gadījumā nedrīkstam pirmo punktu skatīt ilgāk par 9.30. Kolēģi varbūt jau ir dzirdējuši, bet es gribētu tomēr vēl pateikt, ka prezidija sēde eh, sāksies, tātad tā, kas bija paredzēta 11.15, ir atcelta, jo vairākums koordinatoru nav vairs šeit. Priekšsēdētāja konference iepriekšējā sēdē nolēma izveidot eh, vadības komiteju, lai izstrādāt parlamentu pozīciju par deleģētajiem aktiem. Tur ir runa arī par eh, finanšu palīdzību trešajām valstīm. ārlietu komitejas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks arī tur būs klāt un ir runa par Eiropas Savienības programmu pieņemšanu. Un es lūdzu Broka kungu mani aizstāt. Tagad pirmais darba kārtības punkts. Šeit ir runa par atzinumu vīzu atvieglojumi starp Eiropas Savienību un Gruziju, un otrs ziņojums ir atpakaļ uzņemšanas noliegums starp Eiropas Savienību un Gruziju, un uzreiz Līzes kungam vārds. Mm, Paldies, priekšsēdētāji! Mēs jau iepriekš esam runājuši par Gruziju vairāk kārt šajā komitejā un arī plenārsēdē. Ar Vakar komitejas deputāti varēja tikties ar Sakašvilī kungu, Gruzijas prezidentu. Šī tiksnās notika Briselē, un mums bija iespēja apspriest aktuāls jautājums. Gruzijas prezidents augstu novērtēja to, ka Eiropas parlaments strādā pie šiem abiem nolīgumiem. Līpa komitejā arī notiek darbs pie atpakaļ uzņemšanas nolīguma parakstīšanas starp Eiropas Savienību un Gruziju un par komisijas priekšlikumu padomas uh, lēmumam par Eiropa, starp Eiropas Savienību un Gruziju par vīzu režīmu atvieglojumiem. Bet izskatās, ka šis otrs jautājums varētu arī tikt noslēgts līdz oktobra beigām. 23. jūnijā Libe komiteja skatīja komisijas priekšlikumu un uh, apspriedīs Grīsbekas ziņojumu septembra pēdējā nedēļā, un balsojums par to notiks 25. un 26. oktobrī. Tas nozīmē, ka mēs varētu balsot decembrī. 17. jūnijā Briselē Eiropas Savienība un Gruzija parakstīja nolīgumu par vīzu režīmu atvieglojumiem. Šengenas vīzu maksas tiks samazināts šī nolīguma ietvaros un vīzu izsniegšanas process tiks vienkāršots veselai virknei uh, pilsoņu, Gruzijas pilsoņu. Cena uh, samazināsies no 60 uz 35 eiro, un uh, daudzas kategorijas Gruzijas pilsoņu saņems tiesības uh, saņemt bezmaksas vīzas. Oktobrī Gruzija un Eiropas Savienība parakstīs atpakaļ uzņemšanas noliegumu. Tā ir Eiropas Savienības prasība uh, saistībā ar vīzu režīmu atvieglojumiem. Nolīgumi stāsies spēkā 2011. gadā, tad, kad uh, Gruzija un arī mēs, Eiropas parlaments, būsim tos ratificējuši. Vīzu atvieglojumu nolīguma sarunas sākās 2008. gadā un ir solis ceļā uz bezvīzu režīmu ieviešanu. Es domāju, ka uh, Nākamais solis uh, varētu būt uh, sarunas par bezvīzu režīmu ieviešanu, un tas uh, iekļaujas Austrum partnerības ietvarā. Runājot par uh, nelegālu dzīvojošo atpakaļ uzņemšanu, šeit mēs plānojam intensificēt sadarbību starp Gruziju un Eiropas Savienību, lai efektīvāk cīnotos pret nelegālo migrāciju. Ir vajadzīgas ātras procedūras, lai identificētu personas un lai nodrošinātu to personu drošu atgriešanos savā valstī, kuri nedrīkst atrasties Eiropas Savienības teritorijā vai arī kuriem ir beigušies uh, uzturēšanās dokumenti, tātad iztecējis to termiņš. Es domāju, ka šis nolīgums būtu jāveido tā, lai tas pēc iespējas drīzāk varētu stāties spēkā. Runājot par atpakaļ uzņemšanu, tur nav nekādu lielu problēmu. Gruzijā tiek ievērotas cilvēktiesības. Un Gruzija ievēro arī Eiropas cilvēktiesību konvenciju un bēgļu konvenciju. Runājot par eh, vīzu režīmu atvieglojumiem, es ceru, ka tie varēs stāties spēkā pēc iespējas drīzāk, jo abas puses vēlas veidot kontaktus, eh, atvieglot kontaktus starp eh, Gruzijas un Eiropas Savienības pilsoņiem. Tas ir svarīgi, lai veidotu izglītības, kultūras un citas saiknes. Mums ir jāapsver arī, kādi, kāda ietekme būs bijis režīma atvieglojuma nolīgumam, kas ir parakstīts starp ES un Krieviju 2007. gadā. Šī nolīguma ietvaros Abhāzijas un Dienvidosetijas pilsoņi, kuriem ir Krievijas federācijas pase, eh, ir, viņiem ir vieglāk pieeja Eiropas Savienībai nekā Gruzijas pilsoņiem, kam nav Krievijas pases. Un tāpēc es ceru, ka šis te vīzu režīma atvieglojuma nolīgums, kas eh, būs veiksmīgs eh, gan Eiropas Savienībai, gan Grūzijai, atvieglos Grūzijas pilsoņu ceļošanu uz Eiropas Savienību un ka tas nāks par labu mums visiem. Es nedomāju, ka būs eh, grūtības ieviest šo nolīgumu, jo visā visumā attiecības starp Grūziju un Eiropas Savienību ir labas Un uh, ir tikai daži gadījumi, kad tiek atteikta vīza. Tātad šī pieredze ir uh, pozitīva, un es iesaku savu atzinumu pieņemt komitē. Sono altri. Ci sono richieste di intervento? No. Vai kāds vēlas izteikties? Nē. Labi tad eh, es domāju, ka mēs varam dot vārdu komisijas pārstāvjiem, vai viņš vispār ir klāt. No problem. Mhm. C'è un consulto in atto, per, lo dico per i colleghi. Jā, es redzu, ka Cilvēki mēģina izlemt, kurš runās. Jā, lūdzu, komisijas pārstāvi vārds. Paldies, priekšsēdētāj. Esmu Bernārs Filips no komisijas. Gribēju sacīt tikai pāris jautājumus. Šis jautājums par vīzu režīmu atvieglošanu atpakaļ uzmeņemšanu ir centrālais elements austrumu partneru attiecībās. Un mēs atbalstām šo ļoti būtisko aspektu Eh, iedzīvotāju tuvināšanā. Un arī mēs apzināmies eh, nepieciešamību Eiropas Savienībai pielikt īpašus pūliņus palīdziet Gruzijai pēc eh, kara pārstruktūrēties, rekonstruēties, un šī palīdzība ir ļoti svarīgs elements. Un kā jau to sacīja iepriekšējais runātājs, mēs apzināmies, kāda ir situācija ar tiesisku valstī un cilvēku tiesībām un demokrātiju Gruzijā, un kā jau tika sacīts iepriekš, Gruzija ir parakstījis vairākas starptautiskās eh, konvencijas, taiskaitā bēgļu konvenciju 51. gadu un citas, un vēl es gribēju piebilst, ka mēs turpinām cilvēktiesību dialogu ar, ar Grūziju. Mums ir notikušas trīs sesijas, rezultāti pagaidām ir ļoti pozitīvi, un mēs apzināmies to, kāda kvalitāte ir šim dialogam un kāda ir iespēja skatīt arī problēmas, eh, kuras rodas, un tās skatīt samērā brīvā un atvērtā gaisotnē ar Gruzijas pusi. Mēs tādējādi atbalstām e, progresu, kas ir panākt šajā virzienā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Eh, un Ja jūs gribējāt vēl ko piebilst, jūs varētu stādīties priekšā. Es gribēju tikai vienu jautājumu izcelst. Un tas ir tāds, ka šiem abiem nolīgumiem ir jāstājas spēkā vienlaicīgi. Nevar būt tā, ka vīzu nolīgums stājas spēkā pirms atpakaļ uzņemšanas nolīguma. Tāpēc, ka es nedomāju, ka e, tas tika e, pilnīgi skaidri norādīts referenta prezentācijā. Tādējādi gribu uz, uzsvērt, ka tam ir jābūt pilnīgi skaidram. Atpakaļ uzņemšanas sakarā mums ir bijušas dažas problēmas, jo šis nolīgums vēl nav parakstījis tādējādi, varbūt ir mazliet pāragri šodien diskutēt jau šo nolīgumu, jo tas vēl nav ticis parakstīts atsevišķu problēmu dēļ, kuras mums ir ar Dāniju, apvienoto karalisti un e, īriju. Taču e, tas tiek e, kārtots, un mēs ceram, ka padome varēs panākt uh, pārakstīšanas lēmumu tuvāko nedēļu laikā. Un, protams, tad mēs varēsim parakstīt nolīgumu un e, pāriet pie secinājumiem un pie nolīguma noslēgšanas. Paldies par šo precizējumu. Un es došu atkal vārdu referentam lai viņš sniedz precizējumus, korekcijas, ko viņš vēlas, un lai noslēgtu diskusiju. Ja viņš nevēlas izteikties, tādā gadījumā paredzamais kalendārs eh, projekts jau ir skatīts, tiek skatīts šodien. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 20. E, septembris balsojums komitejā notiek 5. oktobrī. Un, jā, ir tiesa, ka mēs esam e, piecas minūtes e, strādājuši ātrāk, un pagaidīsim tagad re, nākamo referentu un izsludinu piecu minūšu pārtraukumu, lai mēs varētu eh, sākt mūsu uzklausīšanu par Melnās jūras stratēģiju. Paldies!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

Bene, abbiamo atteso qualche minuto per cercare di avere eh, una. Paldies. Nu tad uh, pauze beidzās. Mēs pagaidījām kolēģu ierašanos. Zāle joprojām nav piepildīta, bet viesi vismaz ir ieradušies un referenti arī bija ļoti precīzi Tā kā sirsnīgi sveicu mūsu viesus, mūsu runātājs, jūs ziniet, ka Eiropas Melnās jūras stratēģija ir iniciatīva, kuras mērķis ir uzsākt diskusiju par reģionālo sadarbību šajā reģionā, Melnās jūras reģionā un Eiropas Sanības lomu šajā kontekstā. Mūsu uzklausīšanas mērķis ir tāds, ka gribam sagatavot debates, Eh, un beigās būs kolēģi Ungurjānu ziņojums par šo jautājumu. Un šeit ir mūsu viesis doktors Ogņāns Minčevs, eh, kurš uh, pārstāv uh, reģionālo un starptautisko pētījumu uh, institūtu Sofijā, un tad mums ir Lorda Delkūra, uh, eh, Parīzes starptautisko stratēģisko, uh, starptautisko attiecību stratēģijas institūta direktu, uh, pārstāvi, un tad ir uh, Marks Cunninghams no German Marshall Fund. Un tad es sveicu arī uh, atzinumu sagatavotāju, eh, rūpniecības reģionālās politikas komitejas pārstāvi, kuri arī vēlējās piedalīties mūsu šīs dienas diskusijās. Un tagad došu uzreiz vārdu kolēģim Ungurjānu, kurš mums sniegs ievadu šajā jautājumā. Paldies, priekšsēdi! Paldies eh, visiem, kas ir ieradušies. Silts sveicu mūsu eh, ļoti zinošos ekspertus. Un paldies mūsu priekšsēdim Albertīni kungam un AFET sekretariātam, kas sagatavoja šo izklausīšanu. Manuprāt, tas ir svarīgs solis. lai mēs nonāktu pie jaunas vīzijas attiecībā uz Melnās jūras reģionu un tas būs arī solis um, tajā, ka um, es gatavošu šo ziņojumu par Baltās jūras reģionu stratēģiju. Un ir divi iemesli. Tā konkrētāk, uh, uh, kāpēc es esmu priecīgs par mūsu šīs dienas debatēm, kāpēc es gatavoju ziņojumu pirmais. Es domāju, kas būtu labs iesākums mūsu diskusijām. Melnās jūras reģiona stratēģiskā nozīmība It īpaši jau Eiropas, no Eiropas drošības eh, un energodrošības viedokļi raugoties, kurš 2007. gada ar Rumānijas un Bulgārijas iestāšanos Eiropas Savienībā Melnā jūra ir kļuvusi vismaz daļai par ES iekšējo uh, jūru. Un līdz ar to tas, kas notiek Melnajā jūrā un tai visapkārt, tas tieši ietekmē Eiropas Savienību. Mēs varam sacīt, ka Eiropas Savienība ir saziņā importējusi gan izaicinājumus, gan arī iespējas, kādas mums sniedz Melnā jūra. Kā Eiropas Savienība tagad ir uh, uz šo jauno realitātu rēģējusi? Es domāju, mēs visi varētu sacīt, ka vislabākā politika būtu tāda, ka mm, viss Melnojūras reģionu iekļaut Eiropas Savienībā. Uh, bet tās, protams, ir mazliet sarežģīti, to mēs visi saprotam. Realitāte ir tā, ka Eiropas Savienība ir atzinusi Melnās jūras strateģisko nozīmi 2007. gadā, kad tā uh, uh, uzsāka Melnās jūras sinerģiju. Un tas, lūk, ir otrs iemesls, Eh, kāpēc es uzskatu šīs dienas uzklausīšanu par ļoti nozīmīgu? Melnās jūras sinerģija, eh, tās mērķis ir stabilitātes, demokrātijas un labklājības eh, zonu reģionā izveidot. Vai ar to pietiek? Un ko Melnās jūras sinerģija līdz šim ir panākusi? Es domāju, ka mēs visi varam piekrist, ka Melnās jūras sinerģija ir devusi panākums, vismaz tik tālu, ka Melnā jūra ir kļūst par atsevišķu koncepciju. Otrakārt, reģions ir ticis pasludināts par eh, strateģiski nozīmīgu no ES viedokļa raugoties, bet trīs gadus pēc tam, kad Melnās jūras sinerģija ir uzsākta, eh, joprojām nav tādas īsti skaidrības par rezultātiem, tie vēl tiek debatēti. 2008. gadā komisija sastādīja ziņojumu par eh, Melnās jūras sinerģijas eh, eh, darbības vien, viengad darbības laiku, un 2010. Gad, tais gads ir pienācis, bet citi šādi ziņojumi nav sekojuši. Kā kāds gudrs cilvēks ir norādījis, laikam nav bijuši nekādi būt, būtiski vērāņam sasniegumi, nu, par to arī jārunā. Uh, starp laikā es domāju, ka izaicinājumi Melnās jūras reģionā joprojām ir un paliek. Turklāt, e, tie jau ir savā ziņā arī tādu krīzes apjomu ieguvuši. E, Krievijas-Grūzijas karš 2008. gadā padziļināja e, šo, šos, šīs grūtības. Krievijas Melnās jūras flotas uh, palielināšana ir mūsu uh, drošības bažas uh, šajā reģionā tikai pastiprinājusi. Energo krīze attiecībā uz Krieviju turpinās un dažas Melnās jūras piekrasts valsts ir pamanījušas, ka ir arī tāda tendence uh, virzīties uz autoritāru politiku Krievijā, kas rad bažas. Uh, Trešā problēma ir eh, Melnās jūras sinerģijas tāda redzamības problēma, ja tā teikt. Tūlīt piebildīšu, ka nav notikušas augst līmeņa ministra sanāksmes pēdējā laikā. Vēl viena problēma ir eh, vienota tieši šim mēķim domāta finanšu, finansējuma eh, nesamība. Kopsavilkumā mums ir skaidrs, ka jā, eh, kvalitatīvi jāuzlabo Melnās jūras sinerģija un ir jānonāk līdz Melnās jūras stratēģijai. Eh, lai tas būtu kas līdzīgs eh, nesen uzsāktajai Eiropas Savienības stratēģijai Baltijas jūras reģionam. Tātad mums līdz šim ir sinerģija, bet mums nav stratēģijas. Kāda būtu ieguvuma no stratēģijas? Tāda pilntiesīga ES stratēģija nodrošinātu eh, integrētu ES pieeja reģionam kopumā. Piedušana. Um, detalizētu rīcības plānu ar iniciatīvām un arī panākumu tādiem kā mēraukliem. Un arī būtu atsevišķa uh, budžeta līnija Melnās jūras stratēģijai. Nu, lūk, tāda ir patreizējā situācija. Paldies! par iespēju jūs uzrunāt, un es uh, ar prieku piedalīšos debatēs un uzklausīšu pārējo uh, viesu runas. Paldies, Ungurjāno kungs! Tagad dosim pirmam mūsu viesim vārdu Minčo kungam no Sofijas reģionālo un starptautisko pēķumu centru mēs būtu pateicīgi, ja jūs varētu runāt neilgāk kā 10-15 minūtes. Godātais priekšsēdi, godātie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi, Melnās jūras reģions. E, e, tajā ir pieauguši e, drošības draudi vai bāžas par drošību, un par to es tūliņ arī izteikšos detalizētāk. E, Eh, pēdējo 20 gadu laikā ir notikusi stratēģiska restruktūrizācija. Ir eh, postkomunists periods, un eh, tajā ir austrumēbas valsts un postpadomju valsts, kas orientējās uz integrāciju Eiroatlantiskajā infrastruktūrā attiecībā uz vērtībām, institūcijām un drošības garantijām. Un tagad mēs redzam tādu kā atgrieznisku procesu, kā strateģiskie faktori, tādi kā Krievijas federācija, kā arī tradicionālie reģionu faktori, eh, Krievija un eh, Turcija cenšas eh, atgūt zinām ietekmi uz valsts, valstīm šajā reģionā, un tas rada mums bažas nu, no drošības viedokļa. Pacējās trīs strateģiskie jautājumi. Pirmkārt par robežām, par strateģisko līdzsvaru, otrkārt par kopienām un etniskām kopienām un viņu attiecībām. Uh, tā skaitā varbūt sadursmes un treškārt institūciju vājums, jo strateģiskā restruktūrizācija tā nes sev līdz arī elišu restruktūrizāciju un tam līdzīgi. Un tādēļ mums, to visu mēs šodien redzam, Mēlās jūras reģionā ir, ir vairāk drošības paradoksi šajā reģionā šodien. Pirmā paradigma joprojām ir Eiroatlantiskā paradigma. Uh, Um, uh, Diemžēl šis modelis uh, e, e, tagad pēdējo 5-7 gadu laikā uh, mēs redzam atkāpjas. Otrs ir uh, status quo valstu uh, drošības modelis 19. gadsimta pieeja, ko pārstāv mūsdien uh, uh, Krievija un arī arvien vairāk uh, Turcija. Un tad mums ir paradigma. Uh, Eh, ko pārstāv nesen eh, dzimušās eh, valsts šajā reģionā, kas vēlas aizstāvēt savu neatkarību tādā institucionāla ietvarā, kas būtu vistuvāk Eiroatlantiskam drošības paradigmam. Un tad mums ir jauna paradigma, kas, diemžēl, turpina pieaugt nozīmē, un kas būs tad arvien nozīmīgāk, un tas ir radikāli islamistu separātismā faktors, kas e, e, gūst, e, iegūst dinamiku Ziemeļkaukāzā. Tātad šeit notiek strateģiska pārbīde. spēku līdzsvars mainās, un mēs varam tātad izrīt secinājums pirmkārt attiecībā uz militāro drošību. Varētu sacīt, ne sevišķi daudz attiecībā uz militāru drošību pozitīva. Diemžēl uh, uh, bruņojums šeit tiek savilts kopā reģionā, ir jauns Krievu bāzes Abhāzijā un Ziemeļosetijā, kas tiek veidots jauna Turku bāze, Rietum province, Azerbaidžānas Rietum provincē, kas robežojas ar Armeniju Tad mums ir eh, Dienvidkaukāzā bruņojuma pieaugšana īpaši Azerbaidžānā un Armēnijā. Ieroči arvien vairāk, militārais personāls un e, šeit ir ziemē, Dienvidu Kaukāzu bijuši vairāk iesaldēti konflikti eh, Osētijā, Dienvidu eh, Osētijā, eh, Kalnu Karabahā un citos rejonos, un tas ir ļoti bīstami, jo tas var novest pie tā, ka šie iesaldētie konflikti varētu atcelt pilnībā. Un varētu atsākties militāri konflikti, kas, protams, arī ietekmētu Eiropas Savienības pozīciju reģionā otrkārt. Un to jau es pieminēju, ir etno konfliktu uh, eh, atsākšana ne tikai Dienvidkaukāzā, bet arī Piedņestras uh, reģionā Moldovā. Ļoti nepatīkams process etnoseparātismu, kas ir Ziemeļkaukāzā vērojams. Un šie procesi ir izgājuši ārpus kontrols. Ne Krievija, ne pārējie reģioni, eh, valsts, ne Rietum alians līdz šim ir spējusi darīt jebko, lai iegūtu kaut kādu veidu kontroli pār šiem procesiem etno radikāliem un uh, kas varētu tos uh, ievirzīt tādā gultnē, uh, kas būtu dotu iespēju iegūt lielāku stabilitāti reģionā. Nākamais aspekts - jūras uh, drošība jūrā. Uh, status quo vārs reģionā Krievija un Turcija. Um, tad, tad uh, ir jauns nolīgums Krievijai par, ar Ukrainu par Melnās jūras flotu. Um, kā mēs zinām, attiecībā uz Montreāls konvenciju, Melnā jūrā uh, flotas nedrīkst izbraukt vairāk kā trīs nedēļu periodā. Uh, Un tāpēc gribētu uh, uzdot jautājumu, ja Turcija kļūs par ES dalību valsts, uh, tai, vai tad uh, uz to attieksies uh, izņēmums, uh, ka, ja runājam par Montreāls konvenciju un flotā Melnajā jūrā. Runājot par jūras drošību um, Melnās jūras reģionā, Eh, tur ir ļoti nopietnas problēmas tiešām. Ja pat ir ES ietvars, kā uzlabot eh, tātad eh, civilās kuģniecības drošību, tad trīs kuģi ir nogrimuši pēdējo gadu gaitā netālu no Turcijas, Bulgārijas un Ukrainas krastiem, bez tā, ka kāds būtu nopietni pacenties no šo valstu eh, varas iestāžu puses glābt kuģus vai pasažierus vai apkalpi, un lielākā daļa ir arī gājuši bojā. Ir ļoti būtisks aspekts. šai jūras drošībai, kas ir saistīts ar robežu kontrolas jautājumu. Plašākā nozīmē ir pārrobežu noziedzība, organizētā noziedzība, kontrabanda un tam līdzīgi fenomēni. Eiropas senībā ir iegūst pozitīvu pieredzi. E, atbalstu misijām Moldovai un Ukrainai, un arī Grūzijā pēdējo divu gadu gaitā. Tāpēc es domāju, ka Eiropas Savienībai būtu jā e, paplašina savu pūliņu, jātiecina tie arī uz valsts, e, reģionu valstīm, lai nodrošinātu to, ka robežas tiek pienācīgi apsargāts un Ziemeļa Kaukazā neļautu izveidoties e, tādām nedrošības uh, reģioniem, kur varētu notikt kontrabanda, piemēram, arī kodola uh, ieroči un tam līdzīgi. Energodrošība ļoti populārs jautājums. Es pārāk uh, dziļi neiešu tajā. Mēs visi zinām, ka energodrošības problēmas, kas ir Eiropas valstīm, īpaši centrālas austrumēropas valstīm, tas saistīts ar eh, Krievijas federācijas stratēģiju censties uh, sev nodrošināt pēc iespējas lielāku ietekmi, pēc iespējas monopolu energo piegaidē uh, Austrum Eiropas valstīm. Tam ir politiskas sekas, protams, arī uh, ekonomiskā jomā, jo monopolu tas eh, nozīmē augstas cenas, un tam ir arī drošības eh, implikācijas ne tikai tādā abstraktā nākotnē, bet arī jau mūsdienās. Proti, šāds monopols Eh, izpaužās eh, intensīvos kontekstos starp energo eh, oligarhiem Krievijā un tām valstīm, kas ir postpadomu telpā un robežojas ar Krieviju. Ar šo energo monopolizāciju, ko iegūst Krievijas federācija, mēs arvien um, arī plašāk šādu ēnu ekonomiku veicinam šajā uh, bijušās PSRS perifērijā. Un um, Eiropas Savienība līdz šim ir likus uz, tad uzsvarat būt liekams, atvainojos, uz pārobežu sadarbību, lai uzlabotu tās institūcijas, kas e, e tieši e, e, cīnās ar kontrabandu, ēnu ekonomiku, arī imigrācijas jautājumiem. Otrkārt, Eiropas Savienībai vajadzētu būt daudz intensīvāk iesaistītai um, Eh, civilās eh, kuģniecības drošībai, eh, uzlabošanā Melnās jūras reģionā. Un tālāk Eiropas Savienība varētu darīt daudz vairāk vides jomā Melnās jūras reģionā, kur ir jaunas naftas cauruļvādu projekti, kas varētu radīt būtis draudz vidē un tā tālāk. Es domāju, ka politiskais mugurkauls šādās es aktivismu pieaugumam varētu būt Eh, attiecības stiprināšanai eh, ar Krievijas federāciju, nevis tikai tādā eh, politiskās pietuvināšanās nozīmē, bet radot tam stabilu pamatu. Ko es ar to domāju? Balstīt šīs attiecības stingri uz principiem un ilgtermiņu perspektīviem, kā arī censtos ietekmēt otra reģiona spēlētāju um, Turcijas pozīciju un kas pēdējā laikā sāk mazliet atraisīties no šīs e, Eiroatlantiskās drošības un ietekmes reģiona, kas attiec uz vērtībām un konkrēto izturēšanos. Paldies par uzmanību. Paldies Minčev kungam, doktor Minčev kungam, un tagad dosim vārdu Lorai Delkūrai no starptautisko attiecību un stratēģijas institūta Parīzē. Paldies! Es savā prezentācijā vērsīšu uzmanību uz Melnās jūras sinerģiju un konkrētāk uz eh, četriem galveniem punktiem. Pirmkārt, es īsti uzskaitīšu tos faktorus, kas uh, vedina uz Melnās jūras sinerģijas veidošanu. Otrkārt, es sniegšu Melnās jūras sinerģijas ieviešanas pārskatu. Treškārt, es analizēšu runātāju no dzirdama. Yeah, I, uh, Par to, kā uh, šis reģions ir uh, ietekmēts starptautiskā vietējā kontekstā. Ceturtkārt, runāšu par eh, ieteikumiem, kā uzlabot eh, Melnās jūras sinerģiju. Trīs faktori bija instrumentāli, lai uzsāktu Melnās jūras sinerģiju. Pirmkārt, pieaugoša uzmanība, kas tiek pievērsta Melnās jūras reģionam Eiropas Savienības paplašināšanās kontekstā pievienojoties Rumānijai un Bulgārijai 2007. gadā. Otrkārt, šis jaunais paplašināšanās vilnis kopā ar pieaugušajiem Eiropas bažām par energopiegāžu drošību. Reģionā, kurš līdz šim ir bijis eh, Eiropas Savienības ārpolitikas dibenplānā un visbeidzot, Melnās jūras enerģija tika uzsākt arī jūras politikas ietvaros skatīt. Un konkrētāk, e, kaimiņa attiecību e, politiku ietvaros ir tīpaši runājot par drošības jautājumiem, un šajā sakarā reģionāla sadarbība tika uzskatīta par nepieciešamu, lai varētu pabeigt un papildināt divpusējo dimensiju, kas ir tik būtiska kaimiņa attiecību politikā. Un balstoties uz komis Eiropas komisijas priekšlikumiem 2007. gadā, Melnās jūras sinerģija tika oficiāli uzsākta. Ārlietu ministru sanāksmē Kijevā 2008 gada februārī Kievā, un tas tika uzskatīts par ļoti e, elastīgu ietvaru politikai, papildinot esošās Eiropas politikas tādas, kā kaimiņa attiecība politika, iestājas politiku um, attiecībā uz Turciju, un kā arī strateģiskās partneru attiecības ar Krievijas federāciju. Melnās jūras sinerģija tika veidot arī kā kopīgs pasākums, kas iesaistītu visus reģionālos partnerus un organizācijas. Melnās jūras sinerģijas kopējais mērķis ir veicināt stabilitāti reģionā, lai varētu atbalstīt ekonomiskas un demokrātiskas reformas. Un šajā sakarā komisijas sagatavotais ziņojums ietvēra vairākas eh, prioritārus mērķus tādās jomās kā izglītība, labā pārvaldība, konflikta atrisināšana, zivsaimniecība, apkārtējā vide. Ziņojums par Melnās jūras eh, sinerģijas ieviešanu un secīgu attīstību eh, izcēla ierobežotus eh, sasniegumus un virzību bez praktiski progresa politiskos un drošības jautājumos. Galvenie sasniegumi ietver uh, sektorālo partnerattiecību izveidošanu trīs jomās - transportā, enerģijā un apkārtējā vidē. Apkār vides partnerības pasākumi tika uzsākti šī gada sākumā, un otrā attīstība, otrais attīstības veids pārrobežu sadarbība, kas tika uzsākta pirms gada. Un tās ir Melnās jūras pārobežu sadarbības programmas, kopīgās operāciju programmas pārobežu sadarbībai. Šim nolūkam ir piešķirti 17 komat. However, the project selection process has not been completed yet. 17,5 miljonu eiro. Vēl viens eh, svarīgs aspekts eh, ir sadarbība reģionā, kā arī sadarbība ar citām reģionālām organizācijām. Kopš 2007. gada attiecības starp Eiropas Savienību un Melno jūras, eh, Melnās jūras ekonomiskās sadarbības eh, organizācijām And, uh, regular... ir stiprināta un notiek regulāri sanāksmes. Tomēr šis dialogs nekādā veidā nav ekskluzīvs un Eiropas Savienība ir atvērta sadarbībā ar citām reģionu organizācijām. Piemēram, partnerattiecības eh, Melnās jūras eh, fórumā, bet eh, tādas vēl, šis pasākums vēl nav uzsākts. Tāpat arī Melnās jūras enerģija ir jāskatās tieši tajā kontekstā, kurā tā tiek ieviesta. Kopumā Melnās jūras sinerģiju ietekmē Eiropas Savienības un reģionāla attīstība. Pirmkārt, starptautiskā līmenī līdz pa 2009. gada sākumam, veidojot eh, attiecības ar Melnās jūras reģionu, ietekmēja Krievijas un NATO attiecību pasliktināšanās. Šobrīd Eiropas Savienības līmenī pēdējo gadu gaitā dalībvalsts un prezidentūra galvenokārt ir e, paudušas bāžas sakarā ar ekonomisko krīzi un Lisabonas līguma ratificēšanu tajā pašā laikā. E, politikas tika veidotas austrumu attiecību ietvaros, kas ļoti lielā mērā uh, ir apērojušas Melnās jūras sinerģiju starptautiskā līmenī. Eiropas Savienība saskars ar Krievijas pieeju Melnās jūras reģionam, kā uh, uzskatot to par uh, savu iekšpagalmu, kā arī efektivitātes trūkumu reģionālajās organizācijās. Tomēr eh, ko, kopējais konteksts ir pēdējo gadu gaitā attīstījies. Tas piešķir dažādas iespējas Eiropas Savienībai un pieaugošai sadarbībai. No vienas puses Ukraina un Turcija ir pietuvinājušās Krievijai, no otras puses Eiropas Savienība arī ir nozīmīgs partners abām valstīm. Eiropas Savienība ir izveidojusies kā Melnās jūras smaguma centrs, it īpaši tad, kad mēs runājam par ekonomiskām aktivitātēm. Un tagad iespējamie tālākās virzības veidi Melnās jūras sinerģijai. Ir identificētas vairākas problēmas Melnās jūras sinerģijas eh, ieviešanas procesā. Politiskā atbalsta trūkums, tā skaitā no dalību valstīm, konkrēto poli politikas mehānismu trūkums, ir tīpaši runājot par uzraudzību, redzam finanšu resursu trūkums, finansējums nāk no dažādiem avotiem, tā skaitā reģionālās politikas, kaimiņa attiecības politika un pirms iestājas instrumenti. E, tāpat pietrūkst vadošu iniciatīvu, reģionālo iniciatīvu dubultošanās notiek. Un lēni notiek pārobeža sadarbība. Grūti tiek ieviesti reģionālie projekti, un galvenais jautājums ir tāds, vai Melnās jūras jautājums vēl aizvien šodien ir nozīmīgs Eiropas Savienībai. Ir jāskatās, jāsaskaras ar dažādiem nosacījumiem šajā jomā. No vienas puses ir liels pieprasījums pēc reģionālās sadarbības, piemēram, tad, kad mēs runājam par e, tādām jomām kā apkārtējā vide. Savukārt, šie pamudinājumi reģionālajai sadarbībai e, tos krietni vien graujas e, drošības situācija un neatrisinātie konflikti. Jautājums, vai Melnās jūras eh, sinerģija ir būtiska šodien? Jā, tā tik tiešām ir būtiska. Un ir nepieciešama visaptveroša pieeja, ietverot visus eh, spēlētājus, taiskaitā Krieviju. Un tādējādi Melnās jūras sinerģijai ir labāks potenciāls, lai risinātu tos izaicinājumus, ar kuriem saskars tās valstis, kas citādi atrodas dažādos Eiropas uh, politikas uh, struktūras punktos. Katrā ziņā Melnās jūras sinerģija ir ļoti nozīmīga loma, lai varētu veicināt labas kaimiņu attiecības un lai varētu veicināt multilaterālismu ap Melno jūru. Tomēr lai varētu pārkar, eh, pārvarēt reģionālo spriedzi un vietējo spriedzi. Melnās jūras sinerģija ir jāvērš savu uz, tās uzmanība uz praktisku pieeju, kas ir orientēta uz rezultātiem. Un noslēgumā es gribētu izteikt dažus uh, ieteikumus, kas ir, ir balstīti uz šiem secinājumiem. Ieteikumi ir sekojoši. Pirmkārt. Eiropas Savienībai ir jākonkretizē tas veids, kā Melnās jūras sinerģija darbojas, un tas ir īpaši nozīmē to, ka ir nepieciešams redzams finansējums un tam novirzīta budžeta līnija. Otrkārt, Melnās jūras sinerģijas dimensija E, nozīmē labāku sadarbību ar partnervalstīm, iekļaut šos e, jautājumus divpusējos politikas dokumentos. Treškārt, Eiropas Savienība ir e, lielāka uzmanība jāvērš uz mazāku prioritāšu skaitu, lai izvairītos no izkliedēšanās. Un arī jāspēr vairāk soļi šajā virzienā. Tālāk ir, ir jāvirza uz projektiem balstīta pieeja. Šāda pieeja ir apliecinājusi savus panākumus jaunajās Ziemeļdimensijā ar Krievijas federāciju. Eiropas Savienība ir arī jāiesaista reģionālajie partneri agrīnos eh, projekta sagatavošanas stadijās, lai varētu Eh, radīt interesi par tiem. Un, visbeidzot, jāpiešķir lielāks atbalsts pilsoniskajai sabiedrībai Melnās jūras sinerģijas ietvaros. Un, visbeidzot, divi galvenie ieteikumi attiecas uz monitoringu, kas ir jāstiprina, lai varētu eh, doties pie vēlāk koriģēt politikas, un otrais attiecas uz redzamību. Melnās jūras sinerģijai ir jāpiešķir lielāka redzamība no Eiropas Savienības puses. Paldies par uzmanību! Grazie, doktoresa Delkur. Paldies Delkuras kundzei. Un tagad Marks Kaningams no Vāt, German Marshall Fund uh, Melnās jūras trasta. Kā es teicu, 10-15 minūtes. Paldies priekšsādātāji, godātie deputāti, dāmas un kungi. Paldies par iespēju jums šodien runāt, šeit prezentēt uh, Uh, Melnās jūras stratēģiju. Es gribētu paraudzīties uz pēdējiem diviem gadiem un kas ir noticis pēdējo divu gadu laikā, sākot no 2008. gada augusta kara. Uh, izteikšu arī dažus ieteikumus, kā virzieties uz priekšu un arī izteikšu nobeigumu secinājumus. Es domāju, ka mēs visi zinām, bet to ir vērts uzsvērt, ka geogrāfija, jā, uh, un vēsture un kultūra uh, Melnās jūras reģionā ir ļoti atšķirīga no centrālās un rietuma Eiropas. Powerful. The, unfortunately, the unintended diemžēl šis te sekas, kādas ir attiecībām starp Krieviju, Turciju, ASV, Eiropu, šīs, šī reģiona valstis ir uh, atstājušas neaizsargātas un ievainojamas, jo tās demokrātiskā ziņā ir diezgan neattīstītas un ir risks, ka mm, tā tad uh, ir uh, Krievijas un Turcijas dominants. Demokrātiskās institūcijas šajās valstīs vēl attīstās un uh, tās nespēja uh, tikt galā ar ārējo un iekšējo spiedienu, ir jāvirz uz priekšu demokrātijas reformas, uh, Un šajā situācijā šo valstu līderiem ir ļoti sažģīts attiecības ar Krieviju un uh, ar uh, tādu partneri, tātad, kas vēlas savu ietekmes sfēru palielināt, un, un otrs puses ir Eiropas Savienība, kas drīzāk grib paši saglabāties un nevis paplašināties. Un šīs attiecības ir uh, ļoti grūtas, tā, īpaši valstīm, kam ir vēl darīšana ar konfliktiem uz savām robežām. Uh, Gruzijas un Krievijas karš parādīja, ka Maskava ir gatava iet diezgan tālu, izlietot spēku, uh, lai aizkavētu, ka valsts izlaužās no viņu um, ietekmes sfēras. Uh, jārunā arī par uh, Krievijas uh, flotas uh, militārās bāzes uh, saglabāšanu Krimā. Goal. Uh, ja mēs paraugāmies uz pēdējiem diviem gadiem, tad ir tiešām satraucoša notikuma attīstība. Šajā tāpat arī mums ir jārunā par uh, lieliem uh, pārveids darbiem. Uh, kara rezultātā valsts pārvērstīja attiecības eh, viena ar otru, ar Eiropas Savienību, ar Krieviju, ar Savienotajām valstīm, un tas bija ar stabilizējuši ieteikumi. Ir ļoti daudz iemeslu, kāpēc ik viena stratēģija Melnās jūras sakarā ir ļoti rūpīgi jāskata, un es domāju, ka tas ir svarīgs uzdevums. Un ja mēs skatām ekonomiskās krīzes situāciju, tā arī bija ar ļoti nozīmīgu lomu Tās kā ar gan Eiropu, gan pasauli, gan šo reģionu pilnīgi negaidīti, un tām bija eh, divkārtīgi ietekmi. Pirmkārt, pieaug bezdarbs, otrkārt, pie mazinājas uzticība valdībai, kas noveda pie sociāliem politiskiem nemieriem šajā reģionā. Trūkst, eh, zūd darba vietas, ārvalstu investīcijas krīt tās un atsevišķas valsts ir uz bankrota sliekšņa. Tāpat arī ir e, jānorāda, ka ekonomiskās krīzes ietekme, e, ietekme šobrīd ir neparedzama. Ja mēs runājam par ekonomisko krīzi, tad e, valstu vadītāji tiek aicināti skatīt, Eiropas Savienības valstu vadītāji aicināti skatīt problēmu savās valstīs vairāk nekā perifērijā. Un ir jānorāda, ka Lisabonas līguma ratificēšana ir lielisks solis uz priekšu šo problēmu risi, e, risināšanā. Eiropas e, politikā attiecībā uz šo reģionu šomēr nav tik labi definēta. Tāpat arī mums ir jāapzinās, kā savienotām valstīm ir savieteikumu šo reģionu e, stājoties amatā jaunajā administrācijā, mēs redzējām, kā tika pārskaņotas attiecības ar Krieviju, bet eh, ne tikai, eh, ne tikai Savienotās valstis ir eh, šeit bijušas ar savu lomu, bet arī citas valsts. Tomēr jāapzinās, ka šis reģions ir ļoti Eh, militarizēts eh, Amerikai un Azerbaidžānai dubultojot aizsardzības budžetus, tāpat arī ņemt vērā Abhāzijas eh, situāciju un vēl ir jāatceras ļoti būtiskais destabilizējušais Ziemeļkaukāza fenomens. Iespējams, ka divas visdaudzsološākās valstis, Ukraina un Krievijā, arī ir krietni vien mainījušās pēc oranžās un rožu revolūcijas. Ir notikušas abās valstīs demokrātiskas pārmaiņas un e, tomēr Ukraina ir krietni vien pavirzījusi sava, e, savu uzmanību virzienā uz austrumiem. To, tomēr šīs valstis šķiet ļoti, e, ļoti lielā mērā vērtē Eiropas vērtības. Savukārt citās valstīs demokrātija, piemēram, Azerbaidžānā, ir krietni vien mazāk vērojama. Mums arī ir jānorāda vēl tas, ka ļoti daudz sološa attīstība reģionā bija Turcijas, Armēnijas, Eh, attiecību eh, uz eh, stiprināšanas mēģinājumi, kas tomēr nevainagojās panākumiem, un tagad mēs zinām, ka ļoti de destruktīvs reģionā bija kārtējais Karabāks konflikts. Tagad es gribētu izteikt dažus ieteikumus pašai Eiropas Savienībai. Vajadzētu samierināt spriedzi starp dalībvalstīm attiecībā uz to pieeju šim reģionam un galvenokārt tas ir saistāms ar at, attiecību ar krieviem atšķirību. Šīs jau jautājums ir jāsamierina, lai darbības būtu efektīvas. Eiropas Savienības politikai ir jā, tiek, jāsaņem atbalsts gan šeit, Briselē, gan no dalībvalstu puses. Tālāk Eiropas Savienībai ir jārunā vienā balsī, ir vienādi runājot par enerģijas politikas jautājumiem, un mums ir jāskata, kā šo jautājumu varēs attīstīt tālāk. Runājot par ekonomisko krīzi, da, dalība valstīm ir jāizvairās no protekcionistiskām ekonomiskām politikām, kas var kas var ietekmēt reģionu. Tāpat arī jācīnās pret pieaugušo ksenofobiju ekstrēmismu. Mums ir jāsargā sevi no šādu um, scenāriju progresēšanas. Runājot par augstrumu partneru attiecībām un Melnās jūras sinerģiju, abas šīs iniciatīvas ir lielisks sākuma punkts, taču ir jāizvairās no Eh, pārpratumiem mēs dzirdējām šorīt, ka ir nepieciešams vairāk finansējumu, lai šīs abas programmas varētu tikt īstenots. Tāpat arī ir skaidri jāsadalā darbības, eh, ņemot vērā reģiona sarežģītību. Abos mehānismos ir jāiestrādā elastīgākas iniciatīvas, kas var reaģēt uz izmaiņām šajā reģionā un ar ikvienu jaunu finansējumu mums vajadzētu risināt tāds jautājums kā korupcijas jautājumi ir jābūt ir jāpanāk taustāmas sekas e, pret korupcijas aktivitātēm. Tāpat arī darb, sadarbība ar e, valsts administrāciju ir ļoti būtiska un pilsoniskās sabiedrības attīstība, neatkarīgi mēdīna, politiskā opozīcija. Es e, negribu teikt, ka nekas nav darīts, bet var tikt izdarīts vēl vairāk. Un mēs vērojam, ka ir sākušies um, es, es, eh, ka ir ļoti liels potenciāls Eiropas Savienības Eiropām valstīm harmonizēt šīs demokrātijas programmas. Tāpat arī ir reģionu valstīm jā, jāapzinās eh, pa, lielais paveicamais darba apjoms, kas tām ir, lai varētu veicināt demokrātiju. Un kā jau kolēģi minēja, mēs nevaram uh, nenovērtēt eh, ļoti lielo etnisko daudzveidību šajā reģionā un nepieciešamību pēc aprašanās. Tāpēc ir eh, jāatrisina ies, iesaldētie konflikti. Un es domāju, ka Eiropas Savienības pieredze ziemeļu dimensijā varētu, eh, varētu šo Eh, un ņemot vērā pieredzi, kas gūta Balkānos, tādu varētu izmantot arī Melnās jūras reģionā. Jānorāda, ka šis reģions ir krietni vien eh, transformējies pēdējo gadu laikā. Un Šajā reģionā parādās daudz eh, jaunas eh, reģionālās lielvaras, savukārt eh, Savienotās valsts un Eiropas Savienība turpina veidot un saskaņot skaidras politikas, lai varētu risināt konkrēti šīs problēmas. Un jautājums mums ir jādod, jāuzdod, vai, vai mē, tiks pabeigta Eiropas austrumu kaimiņa attiecību integrēta politika. Un tādā gadījumā, kādi taustāmi rezultāti e, būs tajās valstīs, kas mēģina sasniegt taustāmas rezultātus. Es domāju, ka ir pienācis laiks, ka ir laiks Eiropai parādīt vairāk vadības, vairāk līderību šajā reģionā, e, ja apzinoties to, ka demokrātija tiek apdraudēta. Paldies, priekšsēdētāji! Grazie, doktor Kan. Paldies, doktor Kaniņam. Nu, tad sāksim debates. Daudzi kolēģi vēlas tajās runāt. Diemžēl mūsu laiks ir ierobežots, tāpēc katram ļaušu runāt trīs minūtes. Paskū kungs būs pirmais, kurš ir mūsu komitejas vicepriekšsēdus un sociālista ēna referents. Jā, neapšaubāmi Meltās jūras reģions ir sarežģīts ar potenciālu negatīvi ietekmēt uh, Eiropas Savienības darba kārtību. Tāds ir bijis pagātnē un tāds varētu būt arī nākotnē atkal. Varbūt jūs visi saprotiet, ka sinerģija ir pozitīva vērtēm, jo, kā jau uh, tik teikts, tā parādīja, ka uh, reģions ir svarīgs, bet uh, tā ir mazliet pārāk tāda ideālistiska vai naiva. Uh, jo eh, tā vēlas eh, vienot reģionu eh, uz tādas koncepcijas pamata, kas, par kur nav vienotības. Reģions kā tāds 20 gadus atpakaļ neeksistēja, un tāpēc tas ir tāds varbūt arī nepareizs iesākums. Otra problēma ir tāda. Ir trīs galvenās problēmas, vismaz trīs. Pirmā ir Krievija, Eiropas Savienībā ir strateģiskas attiecības ar Krieviju. Un viss, kas norisinās starp ES un Krieviju, norisinās šajā ietverā, ne šajā. Šeit nav liels potenciāls sadarbībai, drīzāk konfliktam, konfrontācijai starp Krieviju un ES. Un galvenās rietumvalstis baidās šādā sarežģītā spēlē atkal iesaistīties uh, kas ir diezgan konfrontatīva. Tad mums ir Turcija un Ukraina, abas pārējās e, problēmas. E, nu, vismaz tās varētu nosaukt par problēmu no es viedokļa. Ja jūs runājat par stratēģiem, jūs runājat par e, tādu pastāvību apņēmību, pastāvīgu apņēmību, bet no kurienes tai celties? laikam mums ir uh, lielāka vienprātība attiecībā uz Donavas stratēģiju, un Donava, atcerēsimies, ir reģionas uh, eh, daļa, un tas ir mūsu paši, tā sakot, dārziņā. Tātad šeit es redzu tādu pozitīvu potenciālu, kas varētu varbūt arī e, pozitīvi ietekmēt Melnās jūras jautājumus vai reģionu. Bet ir fundamentāla problēma. Ja e, ASV stiprinās savas attiecības ar Ķīnu un tai pievērsīs lielākus uzmanību, e, tas ir tiešām gaidāms nākotnē, kas tad notiks ar ES un Krievijas attiecībām un it īpaši. Uh, Eh, ar valstīm, kas ir pie ES eh, un Krievijas robežas, un tas ir Baltās, eh, tas ir Melnās jūras reģions. Paldies viceprezidentam Pasku, un tagad vārds būs reģionālas politikas komisijas pārstāvim. Paldies priekšsēd, godātie kolēģi. No reģionālās komitejas perspektīvas es dažus eh, galvenos punktus atzinumā apkopošu. Pirmkārt, ir jāiesaist visi esošie eh, spēlētāji reģionā, ES dalībvalsts, kā arī trešās valsts. Pretējā gadījumā stratēģija eh, būs ar trūkumiem un arī nedarbosies gal galā. Otrakārt, ļoti būtiski ir koordinācija tā ir izšķiroša nozīme starp iestādēm, kas eksistē Eiropas Savienībā un uh, kas vēl arī tikai tiks veidots. Un es runāju par Melnās jūras ekonomisko sadarbību, par Melnās jūras ekonomiskās sadarbības parlamentāro asamblēju un, protams, par sinerģiju. Bet runājot par sinerģiju, sākšu ar tādu joku anekdoti. Līdz šai dienai mums bija sinerģija bez enerģijas, kā Minčā kungs sacīt. Mums bija patiesībā viens karš un viena būtiska energokrīze, nevis īsta sinerģija. Tad jautājums ir, vai šī sinerģija darbojas, vai mums ir kaut kas jāmaina nākotnē, lai sinerģija kļūtu efektīva. Reģiona integrētas pieejas daļa Un nākamais - koordinācija starp infrastruktūras projektiem, kas jau eksistē, kuri ir jātīsta Eiropas Savienībā, tās dalībvalstīs, kas atrodas reģionā, un projekti, kas ir paredzēts ar dalībvalstīm Melnās jūras reģionā, piemēram, um, šoseju autoceļu projekts, Bet ne tikai stret, e, šādi, bet arī energo uh, projektiem ir e, izšķiroša nozīme ne tikai attiecībā uz energo jomu kā tādu, bet arī attiecībā uz drošību un vidi. Tagad mums ir uz galda uh, South Stream dienvidu uh, caurvats Nabuko, uh, bet vai esam gatavi mācīties no uh, ziemeļ uh, caurvadu, no Meksikas jūras līča katastrofas, Mums ir nepieciešama reģionālā koordinācija un sadarbība un vienprātība par attie, attiecībā uz e, infrastruktūras attīstību. Ir vajadzīgs saistošs infrastruktūras instruments, kas saistīts ar vides problēmu. Melnā jūra ir viens no uh, jūtīgākiem uh, reģioniem ES perifērijā, arī kaut kādā ziņā ES ūdiņos, vai esam gatavi kaut ko darīt kas eh, būtu saistoši visām pusēm, vai tikai tādas cēlas eh, vēlmes un vīzijas. Līdz šai dienai mums ir bijuši tikai divpusējas sarunas instrumenti, eh, kur veidojušas lielās ES dalībvalstis. Un uh, runājot rezul par rezultātiem, mums ir nepieciešams, ka Eiropa runā vienā balsī. Un pēdējais, ko es gribu sacīt priekšsēžu kungs, par spēlētājiem vai darboņiem iesaistītām pusēm šajā procesā. Es diezgan piesardzīgs būtu, eh, vērtējot Turciju kā eh, mazāk uzticam partneri. Uzdosim tad jautājumu, cik eh, tad ES ir prognozējama vai uzticama attiecībā uz Turcijas iekļaušanu Eiropas saimnībā. Paldies. Tagad vārds tikau kundzei, e, kas ir atzim sagatavotāja no Rūpniecības komitejas puses. E, paldies priekšsēdi. Vēlētos e, runāt par to, kas tikai skar itra komitejas darbu. Pirmkārt, vēlās jūras reģionai ir strateģiski nozīme energodrošības ziņā un arī uh, runājot par ES energo piegādēm un to drošību, e, ņemot vērā tās tuvību Kaspijas jūras ejam Centrālā Āzijai. Un kopš e, Bulgārijas un Rumānijas iestāšanās Eiropas Savienība kļūs par e, lielu spēlētāju reģionām gribētu arī pievērst uzmanību uz ilgstošo ES un Krievijas strateģisko partnerību. Eh, abām pusēm ir kopīgi interesi uzlabot eh, tirdzniecību un investīcijas apusēji. Eh, mikrofons pazūd runātājiem. Tātad. Uz to vēsos vēsīšu uzmanību. ES un Krievijas strateģiskā partnerība. Un abu pušu kopīgās intereses eh, tirdzniecības investīciju uzlabošanā, kā arī tanī, lai uzlabotu tirdzniecību vispār globālā eh, eh, tirdzniecībā, tajā skaitā arī Melnās jūras reģionā. Vēlētos arī teikt, ka paturot prātā jaunos gāzes un elektro savienojums un jaunās spēkstatīls arī uh, uh, uh, fosīlo um, energoavotu jomā uh, ir jābūt arī uh, godīgiem noteikumiem attiecībā uz tirdzniecību arī ar enerģiju Meltās jūras reģionā. Eiropas Savienības energo piegāžu politika ir balstīta uz uh, avotu daudzveidošanu, un es gribētu izcelt Nabuko kāzas caurvadu nozīmību un aicināt Eiropas Savienību un tās dalībvalsts ar saviem partneriem pātrināt tā ieviešanu, īstenošanu. Gribētu arī izcelt uh, daudzpusējo energo sadarbību reģionā, PTO un energo eh, harta eh, ir definēts galvenās tās principas. Tam ir arī jānotiek uz ES energo un vidas likumdošanas pamatu un jāpamudina valstis, kas ir plašākā Melnās jūras reģionā iesaistīties energo uh, līgumos, nolīgumos, kā arī Eiropas investīcija bankas un Eiropas uh, uh, rekonstrukcijas attīstības bankas uh, eh, aktīvāku darbību Melnās jūras reģionā. Mums ir arī um, ehm, jāpatur prātā, ka ir ES Melnās jūras ostjātīst arī nafts un gāzes termināli un citi moderni transporta tīkli. Nerunāšu par atsevišķiem projektiem, bet mums ir jāsaprot Melnās jūras enerģijas nozīmība, kā arī Melnās jūras komisijas nozīme un Melnās jūras ekonomiskās sadarbības nozīme, bet mēs aicinām komisiju izstrādāt eh, ES Melnās jūras stratēģiju, kurai mm, būtu arī rīcības plāns, eh, ar, eh, kas būtu vērsts uz stabilu ekonomisko attīstību, vidas aizsardzību, drošību, eh, migrācijas jautājumiem un kultūras apmaiņu. Paldies! Tagad kāds saka, kungs, tī, starptautiskās tirdzniecības komitejas vārdā trīs minūtes lūdzu. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, dārgie runātāji, arī es gribētu nāk klajā ar atsevišķām vadlīnijām, kuras es gribētu piedāvāt savā atzinumā eh, ko no starptautiskās eh, tirdzniecības komitejas puses. Pirmkārt, jānorāda, ka 2000-2008. gada periodā Melnās jūras reģions eh, vēroja ekonomisko izaugumu, kas bija aptuveni 6% gadā. Taču vēlāk, kad iestājās ekonomiskā krīze, banku finan un finanšu sistēma eh, cieta no smagiem satricinājumiem, kas eh, negatīvi ietekmēja kapitāla plūsmu. Tāpēc mēs aicinām, lai Melnās jūras reģionu valstis eh, parāda lielāku ekonomisku un finansiālu taupīgu kā arī lielāks iespējas sakārtot savas banku sistēmas un tos pielāgot periodu, šī konkrētā perioda izaicinājumiem. Otrkārt, jāatzīst, ka ar Melnās jūras enerģiju Eiropas Savienībai ir varējusi gūt eh, visai liels labums sadarbībā ar šo reģionu, un es pilnīgi piekrītu tiem kolēģiem, kuri to pasvītroja jau pirms manis, taču jāatzīst arī tas, ka ir vairāki regulējumi un institūcijas, kas ir jāuzlabo konkrēti Melnās jūras ko, Tirzniecības un attīstības banka, kā arī Melnās jūras sadarbības organizācija un Un arī es vēlos norādīt, ka šī sadarbība partnerattiecībām Melnās jūras reģionā ir ļoti nozīmīga, ņemt vērā tos pūliņus, kas tiek pielikt reģionu valstīs, lai varētu nodrošināt eh, drošas energopiegādes un labāk izmantot atjaunīgās enerģijas. Es piekrītiem kolēģiem, kur sacīja, ka autoceļi ir ļoti nozīmīgs jautājums, un tas lielā mērā ietekmēs tirzniecības pieaugumu un ekonomiskās un tirzniecībās attiecību šajā reģionā. Un pēdējais punkts ir jāpiemin, kā tas, ka praktiski visas reģionu valstis ir PTO loceklis, izņemot divas. Un tas ir ļoti svarīgi lai varētu saskaņot fiskālos režīmus un atbrīvoties no muitas un fiskālajām barjerām, lai varētu veicināt brīvo tirdzniecību šajā reģionā. Tas būs vēl jau svarīgāk tad, ja Eiropas Savienība labāk varēs sadarboties šajā izpratē ar esošajām organizācijām kā Eh, PTO asamble, eh, parlamentāro asambleju un citām. Paldies! Grazie, honorevole! Paldies, Kazāka kungs! Jotavas kundzes, Jūsaimniecības komitejas vārdā. Viņa ir referenta par. Priekšsādātāji, dārgie kolēģi, es gribētu pateikties par iespēju izteikties šorīt. Esmu zivsainiecības komitejas locekli un strādāju par Melnās jūras nākotnes eh, zivsainiecības pārvaldību. Un gribēju sacīt, ka šis ziņojums tiek gatavots pirmo reizi. Kā jūs zināt, ir sešas piekrastes valsts, no tām tikai divas ir Eiropas Savienības dalībvalsts, tā ir Bulgārija un Rumānija Manuprāt, zivsainiecības politika ir ļoti svarīga tad, kad mēs runājam par Melnās jūras stratēģiju un tās definējumu. Tad, kad mēs runājam par šo reģionu, tad jāapzinās, ka šīs problēmas nav visai labi zināmas Eiropas Savienībā. Mēs nepārspīlēsim, ja mēs konstatēsim, ka viss paliek reģionālā līmenī. To var ļoti labi saprast, jo Rumānija un Bulgārija ir dalība valstis tikai trīs gadus. Tāpēc es apsveicu iniciatīvu ilgtermiņa stratēģiju šī reģiona sakarā. It īpaši es uzskatu, ka Melnai jūrai ir jāatrod un zivsainicības nozarei jāatrod sava vieta. Savukārt šobrīd šis reģions ir praktiski e, klātnēsošs un nepieminēts. Ir jāpasvītro to, cik ļoti nozīmīgi ir zivsvērniecība šajā reģionā, tāpēc ir nepieciešama ciešāka sadarbība, lai Eiropas Savienība varētu nodrošināt savus mērķus zivsvērniecības jomā un visās pārējās jomās, kuras nākamā stratēģija, uz kuriem attieksies nākamā stratēģija. Tāpat arī es gribētu e, atbalstīt neseno Euronest parlamentārās attiecības iz, asamblejas izveidošanu. Tas ir ļoti nozīmīgs instruments jo nekas nebūs viegls Eiropas Savienībai nākamajās sarunās, tad, kad mēs runājam par zivsaimniecību un tik nozīmīgiem kaimiņiem kā Turcija, Krievija, Gruzija un Ukraina. Tāpat arī es gribētu runāt bulgāru un rumāņu zvejnieku vārdā un sacīt viņu dzīve, viņu maizi, ikdienas maizi un profesija ir ļoti lielā mērā atkarīga no strat nākotnes stratēģijas Melnē jūrai. Paldies! Grazie. Paldies! Un tagad vārds Kovačeva kungam. Divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par uh, šīm te runām mums trim ekspertiem. Secinājums ir tāds, kolēģi, ka mums ir nepieciešama redzamāka melnās jūras stratēģija tai jābūt svarīgākai Eiropas politikās, un Eiropai būtu jāspēlē lielāka loma Melnās jūras reģionā. Tas ir Eiropas Savienības dalība valstu interesēs, bet arī mūsu kaimiņu interesēs. Šī stratēģija nedrīkstētu palikt tikai uz papīra. Eiropas Savienība ir būtiska mūsu uh, partneriem, bet uh, Arī mums tā ir svarīga, un tāpēc mums ir jānodrošina, lai mūsu kaimiņattiecību politikas un instrumenti, piemēram, sīnerģijas instruments un austrumu partneru attiecības, eh, būtu efektīvas ar pietiekamu finansējumu. Un šai te finanšu pakotnei ir eh, jānodrošina arī pienācīgs izlietojums, jo uh, Centrāla un Austrum Eiropā bieži vien ir problēmas ar šo finanšu instrumentu izmantojumu. Un tagad nedaudz kritikas, es dzirdu daudz vārdus, daudz retorikas, bet bieži vien šie instrumenti ir tukšas čaulas. Melnās jūras reģions, protams, ir ļoti sarežģīts reģions, es to ļoti labi zinu, jo Bulgārija, eh, daļa Bulgārijas arī eh, ir pie Melnās jūras un uh, Mans pirojs, mana vēlētāji ir no šiem reģioniem, un es ļoti labi zinu, cik ļoti nepieciešama ir pārobežu sadarbība šajā reģionā. Ko Mīčev kungs teica, viņam ir taisnība, ka šis reģions uh, saskars ar daudziem iesādātiem uh, konfliktiem, piemēram, Ziemeļkaukāzā, bet arī Kalnu Karabahas konflikts. Uh, un tur Eiropas Savienībai arī vajadzētu spēlēt aktīvāku lomu, mums vajadzētu izmantot jauno ārējās darbības dienestu un Lisabonas līgumu, lai nodrošinātu Eiropas eh, dalību šeit ne tikai finansiāli, bet tiešām arī praktiski, lai Eiropa varētu spēlēt aktīvu lomu šo problēmu risināšanā. Un mans secinājums šeit ir tāds, ka mums ir vajadzīgas diskusijas tāda kā prāta vētra ar eh, kolēģiem šeit, lai domātu par to, kā iesaistīt kolēģis no reģiona un lai nevājinātu ēs ietekmi. Paldies! Grazie, Paldies, Kovačev kungs! Severīna kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es arī gribētu pateikties mūsu viesiem un gribētu uzdot viņiem dažus jautājumus, jo mēs uh, ceram saņemt no viņiem informāciju. Šīs uh, uzklausīšanas uh, nosaukums ir Eiropas Savienības stratēģija uh, Mānē jūrai, sakot, ka sinerģija nav uh, pietiekama, ir vajadzīga vesela stratēģija. Un es piekrītu. Uh, Eh, mums ir ne tikai sinerģija bez enerģijas, bet eh, mums ir tiešām vajadzīga stratēģija. Un ja tā ir, vai mūsu viesi varētu mums pateikt, kāda būtu atšķirība starp sinerģiju un stratēģiju? Otrakārt, parasti stratēģijai ir uh, nepieciešams ilgtermiņa uh, vitālas intereses, tātad stratēģijas bez tādām netiek veidotas. Kādas varētu būt ES ilgtermiņa vitālās intereses šajā reģionā? Un vēl viens jautājums. Uh, vai um, ir tāds Melnās jūras reģions, vai tas ir dažādu reģionu satikšanās punkts, uh, uh, attiecībā uz kuru Eiropas Savienības dalībvalstīm ir atšķirīgas intereses un stratēģijas. Un visbeidzot, uh, skaidrs, uh, man personīgi ir skaidrs, ka Krievija un uh, Turciju, vienmēr, kad mēs mēģinām apkopot šīs te valstis šajā reģionā, tad Krievija un Turcija ļoti nelabprāt kaut kur piedalās. Uh, Ko varētu Eiropas Savienība darīt, lai motivētu šīs valstis mainīt savu pozīciju? Vai jūs varētu kaut ko ieteikt? Paldies, priekšsādātāji! Paldies, Severīna kungs! Tagad uh, došu vārdu Ankarakas kungam. Divas minūtes, lūdzu. Κύριε Πρόεδρε, ε, δυστυχώς μέχρι τώρα η συζήτηση διεξάγεται μεταξύ Ευρωβουλευτών που προέρχονται. Paldies, priekšsēdētāji! Diskusijas eh, šeit ir eh, interesantas un eh, galvenokārt šeit piedalās deputāti, kas tiešām nāk no Melnāsras reģiona. Un es ļoti augstu vērtēju to, ko te tika teikts, tiešām respektēju visu viesu teikto, bet man uh, jāsaka, ka tas, ko Minčeva kungs un ko Kanigem kungs teica, tas man nemaz nepārsteidza un neko jaunu viņi nepateica. Tātad es gribētu teikt, ka tieši Kenegena kungs runāja par priekšrocībām attiecībā uz šī reģiona tautām un valstīm. Ir virkne aizspriedumu, runājot par to, ko Minčeva kungs teica. Uh, Tās bija idejas attiecībā uz ģeostrateģisko attīstību šajā reģionā, bet es biju gaidījis, ka e, būs lielāka atsauce uz pieredzi, kāda jau pastāv sadarbojoties Melnās Roņas reģionā, un es gribētu sirsnīgi pateikties arī Delkoru kundzei, jo viņi mums sniedza informāciju un ieskicēja virzienus, kuros mēs varam doties. Bet nav taisnība, ka Montro, um, Monreāls uh, konvencija, tātad, ka Montro līgums ir jāmaina, ka tas rada problēmas, tad ar ko tad to var aizstāt? Un otrs jautājums attiecībā uz energo apgādi. Uh, Eh, viņš runāja par monopoliem, tātad kādi monopoli ir, taču tur arī citas uh, iespējas. Viņas valstis taču var iepirkt naftu tur, kur tās vēlas. Varbūt Krievijā tā ir lētāk, bet tā ir cita lieta. Tātad, ko mums darīt? Vai tad mums mainīt ģeostrateģisko pozīciju? Paldies, Angurakas kungas. Un uh, referents arī gribēja kaut ko izteikt, uh, varbūt uh, uzdot jautājumu mūsu ekspertiem. Dažas minūtes tikai, jo jums beigās vēl došu vārdu. Jā, pavisam, pavisam īsi, jo laika nav daudz. Un es domāju, ka mums vajadzētu dot arī vārdu mūsu godātiem ekspertiem. Es gribētu teikt, ka mēs. Uh, tiešām uzklausījām diezgan daudz drūmas eh, informācijas par Melno jūru. Jā, tā kā nekā ir Melnā jūra. Un um, tas tomēr šajā gadījumā ir realistisks skatījums. Tātad es gribētu lūgt mūsu vieti, viesiem un uh, viņi varētu mums varbūt pateikt, vai Melnā jūra kļūst par tādu kā nāves jūru vai aizmirsto jūru. Ko es ar to domāju? vai uh, Melnā jūra kļūst aizvien uh, Krievijas un Turcijas dominētāk. Un no Eiropas perspektīvas, vai mēs zaudējam Melno jūru pirms esam to ieguvuši? Otrakārt, mēs dzirdējām ekspertu teikto, un kolēģi arī par to runāja, runāja par finansējumu problēmu. Un tas ir uh, arī tāds kā ieteikums un jautājums komisijai Kā būtu ar skaidru finansējumu Melnajā jūrai? Un pievienošu kādu detaļu. Ja man ir taisnība, tad uh, šo pavasaru tika pieņemts komisijas lēmums uh, sniegt 1,5 uh, miljonus eiro no vīdas pilotu projekta Melnajā jūrā. Tātad novirzīt uh, šos līdzekļus uz citu Eiropas Savienības pilotu projektu AKK valstī saistībā ar banāniem. Tas arī bija viss, un labprāt uzklausīt mūsu ekspertu atbildes. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, referenta kungs, bet pirms došu vārdu ekspertiem, es uh, tikai gribētu varbūt dot vārdu komisijai kāds trīs minūtes, varbūt viņi vēlas kaut ko teikt. Varbūt, ka viņi varēs labāk izteikties tad, kad būs jau eh, ziņojums iesniegts, bet eh, došu jums tomēr vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Tik tiešām trīs minūtes um, atbildi uh, komentāriem ir vairāk morālā spīdzināšana nekā cits, tāpēc es mēģināšu runāt tikai par tiem punktiem, kas man liekas ļoti būtiski. Pirmkārt, un ticiet man, šeit nav runa par to, ka es gribētu vienkārši pieklājīgs vai jauks ar jums, bet Šodien mums ir eh, ekspertu uzklausīšana un, un sākotnējais debats, tā ir, tas ir lielisks jaunums, jo sēdes sākumā mēs jokojam, ka vi, viņiem mēs neesam vajadzīgs, bet man ir vajadzīgs viņš. Tas, eh, eh, tas apliecina parlamenta ieinteresētību dinamismu, enerģiju un visu pārējo skatot šo jautājumu. Tas ir pirmais punkts. Otrais punkts Iespējams, eh, atgriežoties pie tā, ko Delkūrkundze sacīja saistībā ar Melnās jūras sinerģijas uzsaukšanu. Eh, tā ir sinerģija, kas prasa daudz laika, tā ir bijusi ļoti kautiska līdz šim, un es domāju, ka jūsu nosaukt iemesli pilnīgi precīzi ir daudz ārējo, ir daudz iekšēju iemeslu, eh, kur sakarā es nedomāju, ka mēs šobrīd var, varam pakavēties. Un Es šeit pakāpeniski jau nonāku pie trešā punkta. Neatkarīgi no tā, ko mēs darītu šī dosie sakarā, ja mēs tik tiešām runājam par stratēģijas izstrādi, tad es domāju ļoti svarīgi tas, lai mums uh, lai e, mums e, mēs e, nesagatavotu vienkārši lielisku dokumentu, bet kurš netiktu īstenots. Un parlaments kā budžeta lēmējiestāde ir ar ārkārtīgi lielu lomu šajā sakarā. Nevajag apstāties tikai ar dokumentu sagatavošanu. Es gribu sacīt, ka mums ir nepieciešama līdzekļi, lai to izdarītu. Mums ir ne tikai finansiālie, bet mums ir nepieciešami cilvēki, garīga koncentrācija, politiska koncentrācija, enerģija, kas nāk no visurienes, bet aizskaitē no iekšienes, lai mēs varētu veidot šādas programmas. Un eh, ņemot vērā tos eh, visus eh, daudzos faktorus, ir tiesa, ka iniciatīvu pavairošanās, programma pavairošanās, kas pieprasa koncentrēt ne tikai finanses Taču apdraud reizēm e, šādu pasākumu konsekvenci un e, turpināšanos. Tas bija mans otrais punkts. Bet, lai runātu par stratēģiju, es e, uzklausīju referentu, es domāju, ka Es uzklausīju arī godējumos deputātus, kur pasvītroju to, cik šis reģions ir sarežģīts, un es domāju, ka katru reizi, kad mēs publiski norādām, ka Melnā jūra ir kļuvusi par Eiropas Savienības jūru, mēs e, radām sev problēmas. Es ne, negribu teikt, ka vidusjūrai nav problēmas, es vienkārši gribu teikt to, ka mūsu Eh, vēsturiskā klātbūtne šajā reģionā ir pilnīgi atšķirīga. Tas fakts, ka Eiropas Savienība no Bruseles eh, nonāk līdz eh, Melnai Melna jūrai, rada zināmu skaitu problēmu - stratēģisku, es pat gribētu teikt, psiholoģisku problēmu, un šīs problēmas es negribētu uzsacīt, ka tas ir iemesls, lai neko nedarītu vai ka tās ir kā sienas, bet vienkārši tās mums ir jāņem vērā savās runās, savu instrumentu izvēlē. Un ar to es gribu sacīt priekšsēdētāju jo man atvēlētais laiks ir aizritējis, ka mums tās ir lieliskas ziņas runāt par stratēģiju, darīsim to konsekventi, ne tikai politiski konsekventi, bet arī konsekventi tajā visā, kas attiecas uz mūsu īstenojumu rīku piemērošanu. Vēlreiz gribu sacīt, ka mēs esam e, komitejas referenti un priekšsēdētāja rīcībā, lai šos jautājumus apspriest. Paldies! Grazie, Paldies! Tagad došu vārdu mūsu ekspertiem. Ir diezgan grūti droši vien atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, kurus jums uzdeva, bet, um, dāmas un kungi, jums uh, ir desmit minūtes. Ceru, ka jūs varēsiet šajā laikā atbildēt. Sāksim tajā pašā secībā, kā jūs sākumā uzstājāties. Sāksim ar jums, Menčev kungs. Atcerieties, ka kolēģiem arī ir jādod laiks. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēd. Izteikšos cik kodolīgi vienu spēju. Atšķirības starp sinerģiju un stratēģiju. Melnās jūras sinerģija bija tāds kā e, iesākuma vai sagatavošanas mehānisms Eiropas Savienības ieviešanai reģionā. Un tas notika uz esoša ietvara um, fona, proti, bisek. Stratēģija nozīmētu, ka Eiropas Savienība būtu uh, pat par sevi faktors ar saviem interesēm, kas iesaistās reģionā un uh, neapšaubām savā ziņā konkurējot ar citiem uh, reģiona uh, spēlētājiem, uh, kam būtu tomēr ilgtermiņā uh, ļoti būtiska nozīme. Kāda būtu es interese šādu stratēģiju izstrādāt reģionā vai tikai tāpēc, ka Bulgārija un Rumānija e, ir atrodas Melnās jūras piekrastē, nedomāju viss. Es domāju, ka Eiropas Savienība ilgtermiņā ir ļoti interesēta lai tām būtu tādi kaimiņu austrumos, kas uh, eh, sociāli un politiskā ziņā reproducētu vai atspoguļot ES sociālās politiskās vērtības, lai uh, tie būtu tādi draudzīgi kaimiņi. Pretējā gadījumā tie būs kaimiņi, kas uh, prasīs naudu, pūliņus un citus upurus no ES puses. Tādēļ ES ilgtermiņa interesēs ir Vienalga, vai tas uh, attiecas uz valstīm, kas varētu kādreiz kļūt par dalībvalstīm, vai arī par tādām, kas ne, nekad tāds nekļūs, būtu tāda ES integrācijas uh, uh, loku radīt, uh, kas ir tāds kā uh, vērtību kopums Commonwealth of Nations, angļu valodā runājot, un kas eh, tāds arī paliktu zinām laiku. Es domāju, ka Melnās jūras reģionu varētu uzskatīt par integrētu reģionu, kas kaut kādā eh, veidā vai citā pieder Eiropai, un lai kā mēs arī uz šo reģionu raudzītos, mums jāpatur prātā, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt šajā reģionā vienā no galvenajiem faktoriem, galveniem spēlētājiem. Krievija un Turcija, kas ir pārējie galvenie um, eh, spēlētāji, būtu jārespektē, bet uh, uh, Eiropas Savienībā nav jābūt mazāk nozīmīgai. Paldies, un tagad Trīs minūtes Delkūras kundzei lūdzu. Euh, Paldies, es atbildēšu galvenokārt trīs jautājumus sakarā. Jautājums par stratēģiju. Mana stratēģija būtu ar divām galvenajām funkcijām. Pirmkārt, palielināt redzamību. Uh, Melnās jūras sinerģija Eiropas Savienības iekšienē un konkrēti runājot par tādām iniciatīvām kā austrumpartnerības. Palielināt redzamību tie tāpēc, lai Melnā jūra nekļūtu par aizmirst reģionu. Otrā uh, nozīme šajā stratēģijā ir precizēt un definēt intereses ilgā termiņa Eiropas Savienībā šajā reģionā. Un šīs ilgtermiņa intereses ir pilnīgi acīm redzami stabilitāte, kas ir balstīta uz atsevišķu kopīgām vērtībām. Runājot par Melnās jūras sinerģiju, mēs dzirdējām piezīmi attiecībā uz reģionu daudzveidību to reģionu, kas atrodas ap Melno jūru, un es domāju, ka šī sinerģijas pievienotā vērtība ir spēja saistīt kopā dažādas reģionālās eh, struktūras un atvērt durvis uz vidusādziju, uz Kaspijas jūru taiskaitā, un tāpēc vēlreiz gribu norādīt, ka tas ir unikāls instruments, jo Melnās jūras sinerģija dod iespēju Eh, dod iespēju strādāt kopā valstīm, kas eh, iz, citādi būtu politiskās, eh, kur politiskās situācijas ir atšķirīgas. Tālāk lielais Krievijas jautājums. Manuprāt, šis jautājums ir Eiropas integrācijas pašā pamatā. Kā mēs varam Eh, dot, eh, likt sadarboties valstīm, dot iespēju sadarboties valstīm, kuru iespējas pagātnē ir vai vēl aizvien ir saspringtas. Šī manā jūra dot mums iespēju sadarboties ar, ar, ar nelieliem solīšiem, ar konkrētām sadarbībām, un tāpēc no šienes izriet. Uh, partneru attiecību nozīme, un šīs ļoti konkrētās metodas ir sevi apliecinājušas ne tikai ziemeļu dimensijas ietvaros ar Krieviju, bet pat ja ir jānorāda, ka šeit ir ļoti lielas atšķirības ar ziemeļu dimensiju. Krievija un Eiropas Savienība ir ļoti svarīgi sarunu partneri, lai gan Melnās jūras uh, sakarā šādi sarunu partneri ir daudz vairāk. Paldies, doktore Delkūra, un pēdējās trīs minūtes tiek piešķirts Kāningam kungam. Kurš grib? Paldies, priekšsēd. Es noteikti negribēju atstāt iespēju, ka esmu nu, tāds liels pesimists, bet eh, vienkārši mēs mēģinām jauno kontekstu saprast, ja mēs veidojam jaunu politiku, mums ir jāsaprot ar reģionu jaunais politiskais konteksts. Piekrītu um, iepriekšējiem runātājiem, ka debata ir ļoti vajadzīga. Ja mēs veidojam jaunu stratēģiju, mums jāpatur Eh, prātā strateģiskais ekonomiskais eh, konteksts. Piekrītu kolēģiem, ka Baltās jūras stratēģija sinerģija bijis labs sākums, ir bijuši Ziemas progresa reģionā, sadarbības ziņā, veicinot sadarbību, piemēram, vidas jomā, eh, autoceļu jomā, robežu apsardz jomā, jūras kuģniecības drošības jomā ir liela eh, reģionāla sadarbība, eh, kas nav satricinājusi varas struktūras esošās. Es nedomāju, ka eh, jūra tiktu aizmirsta vai zaudēta, pirms es to tā sakot ir ieguvusi. Kā jūs sacīja, abi mehānismi kas ir iedarbināti ļoti labs sākums, bet ir jāpatur prātā jaunais politiskais konteksts. Un tie ir jāstrukturizē tā, lai tie būtu pietiekoši elastīgi, rēģēt uz reģionu uh, jaunajām realitātēm un vajadzībām. Paldies, doktor Konomeņ. Un tagad galvārdam dosim vārdu mūsu referentam Ungurjānu kungam. Paldies. Priekšsēdi Paldies mūsu lieliskiem panelistiem un mūsu kolēģu ļoti um, tādiem empātiskiem komentāriem. Es domāju, mums ir vajadzīgi tiešām vēl vienu uzklausīšanu par šo jautājumu. Mēs apzināmies, kāda ir situācija Melnā jūras reģionā, un tiešām mēs varam izdarīt secinājumu, ka nav pamatu uzskatīt, ka Melnā jūra varētu tikt aizmirsta, kļūt par tādu aizmirsto jūru. Problēma būtu, drīzāk problēma saistīta ar to, ko, eh, ko pārējie spēlētāji dara Melnās jūras reģionā, nevis ko es daru vai nedaru. Melnā jūra ir, tā ir iz, izšķiroša nozīme no ES viedokļa raugoties, tā ir nav tāda sīka nozīme, tā ir centrāla nozīme. Eiropas Savienībai. Vēl viens jautājums kas šodien skaidri izskanēja, nepieciešamība e, izstrādāt stratēģiju, tādu īstu stratēģiju, kā panel dalībnieki sacīja. E, es e, eh, ir patiesi ieinteresēta reģionā, un vēl viens būtisks jautājums, pa ko šodien bija runa, bija finansējuma jautājums. kas, manuprāt, ir daļa no vispārīgas problēmas, proti nepieciešamība izstrādāt konkrēti realistisku, pragmātisku instrumentu un politiku kopumu uh, Melnās jūras reģionam. Esmu ļoti pateicīgs visiem, kas iesaistījās šajās debatēs. Paldies! Liels paldies jums visiem! Es ceru turpināt šīs debatas pēc iespējas drīzāk. Paldies! Paldies referentu kungam un visiem, kas piedalījās debatēs un ekspertiem. Um, arī Bešē kungam no komisijas sēde bija ļoti interesanta, apspriedi bija interesanti, turpināsim tik līdz referents būs paveicis savu darbu piezīmēm. Un komitejas nākamā sēde būs 20. septembrī Štrāsburgā slēdzam sēdi.